Kolleginnen un kolēģi, ich bitte. Darbie kolēģi, lūdzu apsēdieties. Sind etwa uns un... Mums nav daudz laika. Darba kārtība ir pieņemta, ja nemaldos, ja nav nekādu iebaldumu, gribu vēl tikai paziņot īsi, ka ārējās darbības dienas labprāt īsi izteiktos pirms apspriešanās par Serbijas ziņojumu. Uh, ņemot vērā to, ka ir, ir aresta orderis uh, izdots Francijā un arī arestēts bijušais Kosovas premjers Ramuš Haradinais. Un es gribētu arī tagad paust uh, savas sēras un līdzjūtību jo ir nogalināts ir nogalināti izrēlieši Jeruzālēmē, arī izrēļu karavīri. Tas notika pirms dažām dienām, par to gribētu runāt, jo mēs tur bijām delegācijas sastāvā un diezgan tuvu tai vietai un uh, arī kopīgi ar Kneseta ārlietu komitejas uh, um, priekšsēdētāji tur bijām, un pēc dažām dienām uh, šajā vietā arī uh, tika nogalināti šie cilvēki, un es vēl atceros to vietu, kā tur izskatās. Un es domāju, ka mm, mums vajadzētu kolēģiem Knesetā arī paust mūsu līdzjūtību, ja jūs piekritīsiet. Sirsnīgs paldies! Paldies par jūsu piekrišanu! protokoli. Tos apstiprināsim pēc uh, klasiskās procedūras. Pieņemti ir šie protokoli, būs pieņemti. Tagad pāriesim pie jautājuma, kas attiec uz Rietumu Sahāru. Nikolas Vestkots, uh, viņš ir ārējā darbības dienesta uh, Tuvējo Austrumu un Ziemeļāfrikas eh, nodaļas direktors, un viņš izteiksies par eh, kopienu tiesas eh, spriedumu par padomi pret frontu polisārio. Lūdzu, jums vārds, Vestkot kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks atgriezties AFET komitejā. Laimīgi jauno gadu visiem tiem, ar kuriem vēl nav bijusi iespēja tikties. Uh, Tieši pirms uh, Ziemassvētkiem, 23. decembrī, kopienu tiesa, Eiropas Savienības tiesa pieņēma uh, lēmumu par apelāciju, kur iesniedz Eiropas uh, Savienības padome pret spriedumu, uh, uh, kuru bija pieņēmis tribunāls uh, par padomas lēmumu attiecībā uz Eiropas Savienības un Marokas lauksamcības nolīgumu. Uh, Tas bija 21. decembrī, un uh, tika secināts, ka process, uh, kur ietvaros uh, padome atjaunoja apelāciju un neņēma vērā vispārējās tiesas lēmumu, kas tika pieņēmts 2015. gada decembrī, uh, Tad šī eh, lēmuma rezultāts eh, ir tāds, ka padomis lēmums noslēdzot Eiropas Savienības un Marokas lauksainiecības eh, nolīgumu pastāv spēkā. Vairs nav anulēts arī nedaļēji, kā to vispārējā tiesa lēma. Būtu jāuzsver, ka uzsākot šo apelācijas procedūru, kuru padome īstenoja ātri un vienprātīgi. Tur bija visu dalībvalstu atbalsts, daudz no tām arī izteicās um, tiesas procesā atbalstot tos argumentus, kurus iesniedza uh, padomas juridiskais dienests. Uzreiz pēc uh, tiesas lēmuma 21. decembrī, tā pašā dienā, uh, tika pieņemts kopīgs paziņojums, kuru pieņēma Marokas ārlietu ministrs un Federiku Mogherīnī, austā pārstāve, un abas puses pieņēma zināšanai tiesas lēmumu, uzsvēra, ka mm, lieta tika uzskatīta par nepieņemamu un vienojās izskatīt tālākus sprieduma ietekmes jautājumus un strādāt arī pie tā, kā to piemērot eh, privileģētās partnerības ietvaros, kāda pastāv starp Eiropas Savienību un Maroku. Paziņojums arī vēlreiz apstiprināja to, cik svarīgas ir eh, Eiropas Savienības un Marokas eh, privileģētās attiecības, kas eh, gan politiski, gan ekonomiski ir ļoti būtisks savām pusēm. Maroka ir ļoti svarīgs partners mūsu kaimiņos dienvidos, ar ko ir attīstītas dziļas un nozīmīgas partnerattiecības, un Eiropas Savienība ir gatava šīs attiecības stiprināt. Mēs raugāmies, kā varētu norganizēt abos virzienos augsta līmeņa vizītes, lai signalizētu attiecību normalizāciju, un Eiropas Savienība ir gatava arī paplašināt sadarbību jomās, kur tā ir apturēta. Runājot par šo lēmumu, kas, protams, ir saistoši Eiropas Savienībai un dalību valstīm, šobrīd rūpīgi tiek izpētīts, pētīts, kam uh, tas, kādas bū, kāda būs šī uh, lēmuma ietekme, un tur būs arī nepieciešama ļoti cieša sadarbība starp dažādiem uh, um, juridiskiem dienestiem, starp komisiju, padomi un ārējās darbības dienestu. Šīs diskusijas turpinās. Bet mēs arī uzturām ļoti ciešus kontaktus ar Marokas iestādēm, kuras, protams, arī ietekmē šis uh, spriedums. Uh, un kuras ir mūsu partneres eh, šajos jautājumos. Ir jau notikuši augst līmeņa kontakti šīs lietas ietvaros. 21. Eh, decembrī eh, tajā pašā dienā jau Eiropas Savienības ģenerālsekretāra vietnieks Beliārkungs bija rabatā, lai uzsvērtu, cik svarīgs šis jautājums gan maksas iestādēm, gan dalībvalstīm. valstīm. Un tā ir tā situācija, kādā šobrīd atrodamies, kā jau teicu, šī te pozīcija joprojām ir spēkā, lieta nav pieņemta un tāda ir tagadējā situācija. Paldies! Kas grib izteikties? Štētinas kungs, lūdzu. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane řediteli, není poch... Vēstkot kungs, nav šaubu, ka Maroka ir svarīgs uh, Eiropas Savienības partneris. Mēs uh, pagājušajos mēnešos uh, to esam vairāk kārt uzsvēruši, runājot arī par eh, bēgļu plūsmām un to, kādu lomu uh, Maroka spēlē šajā kontekstā, bet es gribētu atgādināt visiem, ka Marokas karalis Mohameds VI pagājuši gadu jau teica, ka Maroka ir uh, to dienvidu valstu vidū, uh, kur ir īstenojusi solidaritātes politiku uzņemot Zemsahāras valstu imigrantus, kas attiecas uz informāciju uh, ko esam saņēmuši no Marukas ārlietu ministrijas, tad uh, viņi saskaņā ar šo informāciju ir uzsākuši otro posmu integrācijas programmā uzņemot imigrantus. Un um, uh, pirmais posms notika 2014. gadā, un tas būs turpinājums šim. Abas, abi šie posmi uh, skāra apmēram 25 tūkstošus uh, ieceļotāju no Zemsahāras Āfrikas valstīm. Uh, Es domāju, ka šīm Marokas darbībām vajadzētu paust mūsu atbalstu, un Maroka patiešām cenšas panākt progresu. Bet um, te ir paredzēts šos cilvēkus integrēt Marokas uh, sabiedrībā, un 50 tūkstošu cilvēku integrācija nav nekāds vieglais uzdevums. Vai jums, Vestkota kungs, ir uh, priekšstats par to, kā Maroka gatavojas integrēt šos 50 tūkstošus nelegālo imigrantu uh, viņu sabiedrībā, kādu pieeju Maroka izvēlēsies un kā Maroka gatavojas to sasniegt, uh, ko ir nosprauduši savu kā mērķi. Godātie kolēģi, es, um, diemžēl, man nāksies um, uh, jūsu runāšanas laiku ierobežot, jo Vestkot kungam ir jādodas pie augstās pārstāvs. Mums ir vēl desmit runātāji pieteikušies, un es gribētu ierobežot runāšanas laiku uz vienu minūti. Vai jūs piekrītat? Jā. Tad uh, eh, Baņo kungs lūdzu tagad. Monsieur le Président, euh, priekšsēdētāji Eiropas Savienības justīcijas tiesas lēmums rada zināmas spriedzi ar mūsu eh, Maroks partneri. Es domāju, ka normāla eh, attiecība atjaunošana ir lieliska vēsts. Savā nolēmumā tiesa atsaucas uz starptautiskajām tiesībām un to, kā apvienoto nāciju ietvaros diskusijas var tikt piedāvātas Vestkot kungs, man ir jautājums, kā Eiropas Savienība ir iecerējusies atbalstīt jauno ANO ģenerālsekretāru Gutieresu šajā uzdevumā? Otrais jautājums, kā virzieties tālāk mūsu attiecībās ar Maroku? Tās ir būtu būtisks partneris migrācijas ziņā, tāpat arī reģionālas stabilitātes un cīņas pret klimatu pārmaiņu ziņā. Vestkot kungs, kā veidot pasākumus, ko ir iecerējuši jūsu dienvis, lai stiprinātu šīs partneru attiecības? Tagad, kad ir beidzies šīs juridiskās epizodes sasaluma periods. spoštovani Imamo odločitev. Godātie kolēģi, ir pieņemts lēmums Eiropas kopienu tiesā, un uh, tagad tiek diskutēts par to, kā to apiet un nevis kā to respektēt un ieviest. Kas attiec uz Maroku, nav šaubu, ka Maroka ir mums svarīgs partneris, jo īpaši tagadējā situācijā kad saskaramies ar uh, Āfrikas uh, ieceļotājiem un bēgļiem, bet vai tad uh, tas uh, uh kaut kā ietekmē mūsu attiecības ar valsti, uh, kas neievēro cilvēktiesības, kas ir apsūdzēta spiedināšanas gadījumos cietumos, kas uh, pierāda, ka tā ir diktatūra un īsteno represijas. Un es domāju, ka gan komisijai, gan padomē vajadzētu vairāk pievērstiem šiem jautājumiem un nevis uh, uh, pievērsties tādiem uh, nesvarīgiem jautājumiem, kā aizsargāt attiecības ar Maroku. Mums ir uh, citas valstis pasaulēs, kas ir tikpat svarīgas, un ja pārkāpsim mūsu principus, tad varam arī pilnīgi mierīgi neko nedarīt. Paldies! Gracias, presidente. Yo quería hacerle tres preguntas. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs jautājumi Veskot eh, kungam. Tas būs īsi. Eh, būs, vai būs vajadzīgs īpašs marķis? bloķējums rietums sakāras eh, ražojumiem līdzīgi kā tas ir ar Palestīnas produktiem, kāda ir papildu pasākuma, lai nodrošinātu eh, spriedumā iztenošanu, un vai Eiropas Savienība ir iecerējusi uzsākt sarunas ar Frente Polisario, kas ir šobrīd starptautiski atzīts sarunu partners, it īpaši tas attiec uz tirzniecības attiec, eh, attiecību nākotnē rietumu sakāru. Paldies! Vielen Dank. Paldies. Es gribēju tikai paust savu izbrīnu, lai nelietotu spēcīgāku vārdu par to, ka komisija vispār uh, ir pieteikusi pārskatīšanu un ka uh, vēl tagad uh, neizdara secinājums pilnībā no šī sprieduma. Eiropas Savienībā mēs vienmēr aizstāvam augstus mērķus, uh, vēlamies eksportēt cilvēktiesības un ko mēs darām. Šeit tirzniecība ir svarīgāka par cilvēktiesībām. Tika jau pieminēts, kas notiks ar um, cilvēkiem no Rietumsahāras, kas notiek ar cilvēkiem cietumos. Tas vienkārši šausminoši ir, to negrib atkārtot. Un te tagad uh, likt pirmajā vietā tirzniecības attiecības, tas man nav aptveram. Mr. Kava. Kavas kungs. Šāds. Pēdējā iespēja. Paldies. Kārvarkungs. Es gribēju uzklausīt jūsu viedokli par eh, šo situāciju. Es uzdevu raktisku jautājumu komisijai par eh, Somalilendu. Tā ir valsts, kuru es eh, atbalstu, lai viņus starptautiski atzītu. Un bija arī balsojums pirms diviem gadiem parlamentā par Palestīnas atzīšanu. Uh, um, jo šādi eh, lēmumi ietekmē Eiropas eh, Savienības eh, lēmumus. Tātad kāds ir jūsu viedoklis, kā Eiropas Savienība var praktiski šeit rīkoties? Somalilenda, Palestīna, Rietum-Sahāra, vai tad šeit nevajadzētu vienotu pieeju? Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju uzdot sekojuši jautājumu. Tad, kad ir Eiropas Savienībā, kur rada tik daudz problēmu politikā, eh, satarbībā starp Maroku un Eiropas Savienību, kaut kas, kas da, kur darbojas, tad Eiropas Savienība šķiet sabotē pati sevi. Manuprāt, Sakāras konfliktu ir dosakārto kārto apvienotās nācijas, Eiropas Savienībai nav ar to jānodarbojas, Maroka ir vienmēr bijusi uzticams partners, ekonomikas jomā eksports ir 18 miljārdu. Maroko mums ir drošā sadarbība antiterorisma ziņā, labi sakārtotas migrācijas liekas, lietas un. Uh, Kāpēc Eiropas Savienība nedeleģē šo jautājumu, kas ir apvienoto nāciju kompetence? Un to es atgādināšu arī saviem kolēģiem, ka iedzīvotāji ir neapmierināti ar vairākas Eiropas Savienības politikām. Turklāt jānorāda, ka šī ir politika, kur darbojas sadarbības starp uh, Eh, Eiropas Savienību un eh, Maroku, kāpēc to vajadzētu graut? Kolēģi, Eiropas Savienība ir noslēgus nolīgumu ar eh, Mārokas karalisti. Par to ir lēmusi tiesa. Tā nav iejaukšanās, tā ir tiesiskuma pieļņā, piemērošana. Un tiesu lēmumu ir jāņem nopietni, un tāpēc nevajag to tagad pasludināt par iejaukšanos Marokas iekšējās lietās. Uh, Vienalga, vai eh, šis spriedums jums patīk vai nē, tas ir eh, sekundāri. Tiesiskā valstī, varbūt, ka jūsu partijā eh, tas nav tik svarīgs princips, bet tiesiskā valstī ir spēkā tiesiskuma principi. Merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Jūs pilnīgi pareizi atgādinājāt tiesiskumu principus, un šī tik svarīgā tematā vēlos norādīt, ka justīcijas tiesas nolēpums ir viens no eh, būtiskiem tiesiskuma aspektiem no vienas puses tiek apstiprināts tiešniecības nolīguma esamība starp Eiropas Savienību un Maroku, no otras puses atgādina to, ka, lai vērstos jur, starptautiskā jurisdikcijā, ir jābūt ieinteresētībai, spējai rīkoties, un šeit tiek norādīt, noraidīta front, Frente Polisario. Pirmais lēmums eh, ļoti apgrūtināja strateģiskas eh, partnerattiecības ar Maroku, kas noritēja lieliskos apstākļos. Maroka nav vienkārši sabiedrotais, tas ir uzticams pabiedrotais cīņā pret terorismu, eh, gan migrācijas jautājumos, kā arī privileģēts partners, lai veidot attiecības ar Āfriku. Maroka ir paraugs Un es ceru, ka ši, šajā gadā mums izdosies atjaunot uzticību, ko mēs paši esam mazinojuši. Vestkot kungs, es aicinu nezāģēt Eiropas drošības zaru. Mums ir šajā jomā lielā mērā jābūt pateicīgiem Marokai un vai brīvās tirzniecības uh, nolīgums tiks pabeigts, sarunas tiks pabeigts 17. gadā, jo tās ilgs jau krietnu laiku. Paldies! Uh, Paldies priekšsēdētājiem laimīgu uh, jauno gadu jums un kolēģiem. Vispirms gribētu pateikties uh, mūsu viesim par uh, to, ka viņš izteicās par tagadējo pozīciju. Man šķiet, ka nav šaubu par to, cik svarīgs partneris ir Maroka dažādās jomās, un uh, nav šaubu, ka attiecības ir vēl jāstiprina. Uh, Man šķiet, ka šeit galvenais jautājums par Rietumu Sahāru ir tas, ko es gribu uzdot, un tas ir saistīts ar to, ko ģenerālsekretārs eh, runāja savā jaungadvēstījumā, ka mums visiem būtu jāstrādā, lai sasniegtu mieru, bet ko mēs varam darīt, lai palīdzētu Marokai atrisināt šo Rietumu Sahāras jautājumu? Presidente, yo celebro mucho que Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti labi, ka e, paliek spēkā lauksaimniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Maroku. Un e, tika apstiprināts padomas viedoklis. Vēlos atgādināt, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Maroku ir ļoti nozīmīgas, mums tās ir rūpīgi jāveido. Eh, rietuma sakāras jautājums risināms caur eh, apvienotajām nācijām starp divpusējām attiecībām starp Maroku un Frente Polisario, kas notiek kā nouzraudzībā. Un nav vajadzības negatīvi iejaukties divpusējās attiecībās starp Eiropas Savienību un Maroku. Tā ir kaimiņu valsts, draudzīga valsts. Norit veiksmīga sadarbība ekonomikā, sociālā jomā, humānajā ziņā, imigrācijas jomā, cīņā pret terorismu. Un vēlos vēl pasvītrot to, ka uh, Arābu pavasars uh, izraisīja daudzas problēmas uh, uh Marokas skaidriņu valstīs, tomēr Marokā Eh, palika par atcauc stabilitātes ziņā, kurā viss pārmaiņas notika mierīgā veidā, kurā notika pozitīvas eh, reformas, un Eiropas Savienībai jāpalīdz šo stabilitāti atbalstīt. Atgādināšu, ka eh, spriedums savā laikā izraisīja nopietnas traucējumus Eiropas Savienības Marokas attiecībās. Es lūku, lūdzu ārējās darbības dienesta pārstāvi atjaunot pozitīvā veidā attiecības, strādāt pragmatiskā veidā, uh, un uh, pacelt attiecības tajā līmenī, ko mēs visi vēlamies. Paldies! Sí, gracias. E, estoy de acuerdo. Paldies, piekrītu tam, ka attiecības ar Maroku ir svarīgas, it īpaši tas ir Spānijas gadījumā, kur Maroku ir mūsu kaimiņu valsts, un šobrīd Maroka ir līdzsvar un stabilitātes saliņa. Bet tas nenozīmē to, ka mēs drīkstam aizmirst to, ka tā ir iekarojusi teritorija, kura nav viņējā, Un, ja mēs runājam par lietām, kas darbojas, tās darbojas vieniem, bet ne visiem, piemēram, rietumsakāriešiem tās nedarbojas. Mēs vēlamies maksimāli saglabāt attiecības ar Maroku, bet ir jāņem vērā, kā tiek izmantoti resursi, kuri viņiem nepiedara. Un jautājums ir sakojošs, vai mēs aizstāvēsim domu, ka pastāv nolīgums ar Maroku, bet pasargas, pasargājot rietumsahāriešu resursus un meklējot, pa, veidojot pasākumus, lai e, tiktu izmantot resursi no Marokas puses, kas pieder tai un nevis tās kaimiņiem. Tas būtu svarīgs solis. Paldies! Muchas gracias, señor. Paldies, priekšsēdētāji. E, mani pārsteidz atsevišķi uzstāšanās, e, jo redzam, ka pirmkārt netiek ņemts vērā, ka Rietum Sahara nav daļa no Marokas. Otkārt, neviens nolīgums, ne zvejniecības, ne tirzniecības var notikt starp Eh, Maroku un Eiropas Savienību iesaistot Rietumsahāru. Treškārt, nevar būt nekādas aktivitātes Rietumsahārā bez iepriekšējas Rietumsahāras tautas eh, piekrišanas. Tāpēc daži jautājumi eh, Vestkot kungam, kurš pat nepieminēja Rietumsahāras vārdu. Bet jūs pārstāvat Eiropas Savienību, ārējās darbības dienestu un e, kas tiks veikts, lai tiktu īstenots tiesas e, nolēmums. Otrkārt, tas būtu vairāk kā komentārs, kā notiks e, un kādi komentāri ar Frente Polisario. Treškārt, vēlos to zināt, ko ir iecerēts koriģēt apstiprināto eksportētāju saraksts no Eiropas Savienības. Arī gribētu norādīt būtisku jautājumu attiecībā uz Spānijas vai Vācijas uzņēmumiem, kuras darbojas Rietuma Sahārā. Ko jūs esat iecerējuši darīt ar šiem uzņēmumiem, jo šo, šobrīd to darbību tur ir nelegāli? Un visbeidzot, ir kuģis kībei runātājas tiek eh, atslēgts mikrofons. To... Uh, paldies un liels paldies uh, kolēģiem par jautājumiem. Šeit ir trīs aspekti, uz kuriem es atbildēšu. Pirmkārt, mūsu partnerattiecības ar Maroku, kuras, kā jau es uzsvēru, ir uh, spēcīgas un ļoti svarīgas, un kā jau priekšsādātājs uzsvēra, mēs dzīvojam tiesiskuma uh, uh, ietveros, un tāpēc mums ir jārespektē Eiropas tiesas spriedumi un jānodrošina to pienācīgi ieviešana. Treškārt ir rietumju Sahāras jautājums. Ļaujiet uz tiem atbildēt šajā secībā. Pirmkārt, mēs pilnīgi atzīstam to, cik uh, kritiski svarīgas ir mūsu attiecības ar Maroku, jo īpaši migrācijas uh, jomā terorisma apkarošanas jomā un tirdzniecības jomā. Tās visas ir jomas, kur, kā jau teicu, mums ir ilgstošas, dziļas, uh, svarīgas attiecības, un mūsu nolūks ir šīs attiecības vēl padziļināt. Tātad mēs diskutējam ar marokāņiem uh, par to, vai varam tagad atsākt uh, um, sarunas par visaptrošo tiesniecības nolīgumu un citām jomām, ar kuru starpniecību varam uh, pastiprināt mūsu mobilitātes partnerību un arī uh, atbalstīt imigrantu integrāciju, bet tās ir jomas, kas vienkārši ir, uh, kur ir apturēts sarunas, bet varētu tās tagad atsākt, lai nodrošinātu, ka mūsu attiecības joprojām ir ilgas, draudzīgas un produktīvas. Otrakārt, kā jau es teicu, jebkurš spriedums vai lēmums, ko pieņem Eiropas kopiena tiesa, ir saistoši Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm. Tas ir diezgan garš un sarežģīts spriedums. Tie, kuri ir to izlasījuši, zinās, ka tur ir ļoti detalizēti juridiski argumenti, un mums ir e, jāizpēta, kāda būs šo argumentu ietekme. Proti, vai tiem būs kaut kāda ietekme. Uh, Eh, tagadējā eh, pirmā ietekme ir tāda, ka lēmums par eh, padomes lēmumu atcelšanu ir anulēts. Tātad šis lēmums, padoms lēmums paliek spēkā, bet mums ir padziļināti jāizpēta, kāda ietekme būs šiem te argumentiem, kurus ir paudusi tiesa, pienā, nonākot pie šī lēmuma, un jānovērtē, vai būs kaut kāda ietekme, un šis darbs turpinās uh, Uh, un esam vēl panākuši vienošanos par to, kā tas varētu ietekmēt uh, lēmumus, kurus pieņemsim, un tad, kad to zināsim, tad pilnībā parlamentu informēsim par uh, to, kā tas ietekmēs. Bet tas ir arī jautājums, kas nav um, tāds, kas skar tikai Eiropas Savienību un dalībvalsts, tas skar arī Maroku, ar kur mēs parakstījām taču pirmām kārtām šo nolīgumu. Un tad mums ar viņiem ir jāvienojas par to, kāda būs uz to ietekme un kā mums vajadzētu reaģēt. Un trešais punkts par uh, Rietumsahāru. Tā ir teritorija, uh, par kuru ir starptautisks strīds, un mēs uh, jau ilgi esam ieņēmuši pozīciju, ka tas ir jāatrisina apvienotajām nācijām, jeb ANO. Uh, Un, uh, ja vēlties, tas arī uzsver to, cik svarīgi ir atrisināt šo jautājumu. Un mēs, kā Eiropas Savienība, atbalstīsim atjaunotos ANO pūliņus, atrisināt šo konfliktu un atbalstīsim jauno ģenerālsekretāru, lai panāktu sastarpēji pieņemām politisku risinājumu, kas uh, nodrošinās Rietumsaharas iedzīvotāju pašnoteikšanos uh, tādu risinājumu ietvaros, kas atbilst ANO hartai. Un, protams, tad, kad mums būs iespēja to apspriest ar jauno ANO ģenerālsekretāru, eh, tas ir diezgan augstu mūsu prioritāšu sarakstā, un, protams, ar interesi uzklausīsim viņa viedokli par to, kā viņš gatavojas to risināt, un tad apspriedīsimies ar viņu, kādu atbalstu mēs šeit varētu sniegt. Liels paldies! Sirsnīgs paldies! Es domāju, ka mums tiešām ir eh, šeit jānošķir divas lietas. Mums ir nolīgums, kur arī ratificē Eiropas parlaments. Uh, un uh, zināmas daļas tā nerada kopientiesas piekrišanu, uh, bet tagad mēs gaidām ārējā darbības dienesta komisijas un marokāņu uh, sarunu rezultātus, lai izdarītu secinājumus par to, kā tas ietekmēs šo nolīgumu un ko tad nozīmē šis kopienas spriedums, kopienas tiesas spriedums. Uh, Otra lieta ir Rietumsahāras jautājums, un to vajadzētu atbalstīt, uh, lai uh, šeit ANO process uh, īstenotos ātrāk, un lai mēs atbalstītu šo procesu, un to vajadzētu tomēr nošķirt. Sirsnieks, paldies par to, ka ieradāties pie mums Vestkot kungs. Paldies! It's uh,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 Meine Damen un Herren, ich rufe. Cienītās dāmas, godātie kungi, sestais punkts tagad - ziņojums par Serbiju. Bet vispirms gribētu lūgt Angelikai Eihorstai ārējās darbības dienesta Rietuma Eiropas un Rietuma Balkānu un Turcijas nodaļas direktorei izteikties par uh, Ramaša Haradinai ārestu. Viņi gribēja izteikties, sniegt paziņojumu, lūdzu, Eikhorstas kundze. Prieks jūs atkal redzēt, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Laimīgi jauno gadu visiem. Liels paldies arī godātiem parlamenta deputātiem, kuri man deva iespēju izteikties eh, pavisam īsi. Pirmkārt, eh, attiecībā uz abiem ziņojumiem. Devits Makalisters un uh, Ulrika Luņačēkā bija referenti. Viņi abi ir pielikuši milzīgus pūliņus, lai mums visiem palīdzētu pietuvināt Serbiju un Kosovu um, viņu Eiropas ceļam. Un uh, gatavojot šos ziņojumu projektus, mēs tiešām varam konstatēt, ka daudz kas ir uh, izdarīts no abām pusēm un arī mm, no. Mm, Eh, viņu pusi tātad mēs redzam, ka ir gūts milzīgs progress 2016. gada laikā, tuvojoties Eiropas Savienībai gan Serbijā, gan Kosovā. Serbija pagājušajā gadā atvēra dažas sadaļas, vienu uz laiku slēdza, un Kosovā eh, stājās spēkā stabilizācijas un asociācijas nolīgums. Eh, pirmo padomi, SA padomi vadīja novembrī Kosovo un tika parakstīts ietvar nolīgums sniedzot pieeju Eiropas Savienības programmām. Tie tikai piemēri tam, kā mēs uh, esam sadarbojušies. Bet šodien uh, esmu šeit, lai sniegtu jums informāciju par to, kas uh, ir jauns dialogu ietvaros un arī arestējot bijušo premjeru Runājot par dialogu, mums ir panākts tiešām labs progress kopš oktobra, es atvainojos kopš augusta pagājušajā gadā, mums ir izdevies uh, tikt uz priekšu, panākt uh, vienošanos par Vetrovičas tiltu, par to, kas uh, tur tiek remontēts, par pārvietošanās brīvību, par telekomunikācijām. Kosova ir saņēmusi starptautisko zvana kodu un Serbijai um, ir uh, telekomunikāciju uzņēmumu licencēts uh, Kosovā. Un tagad pavisam īsi par šo ārestu, jo abas puses vienojās uh, par visiem soļiem, kas ir jāspēr, lai sadarbītos, lai apmainītos ar informāciju par procedūrām un lai integrētu Kosovas serbus uh, Kosovā tas tiešām bija milzīgs solis uz priekšu. Un tas bija tas ceļš, uz kura mēs vēlējāmies redzēt abas valstis šajā dialogā. Bet tad tika arestēts bijušais premjers Francijā Ramaš Haradinājs 4. janvārī, un tas, protams, izraisīja ļoti spēcīgu reakciju Kosovas ietvaros arī šeit, arī citās uh, ārvalstīs, un tas vēlreiz parāda, kāpēc ir tik svarīgi turpināt normalizāciju abu pušu starpā un kāpēc tā ir absolūta prioritāte, proti konsolidēt paveikto darbu, ko veic abas puses dialogā, jo īpaši par tiesvedību, tiesiskumu. Un runājot par šo ārestu, mēs eh, visi ļoti rūpīgi sekojam, kas tur notiek, šo lietu uh, Uh, īsteno Francijas iestādes, un mēs aicinām visas puses saglabāt mieru, uh, strādāt konstruktīvā uh, veidā, lai panāktu rezultātus šajā darbā. Uh, Šādas lietas, protams, nekad eh, nepalīdz veidot tādu labvēlīgu sarunu klimatu, tātad visiem ir jāstrādā, lai uh, uzlabotu situāciju. Vēl es gribētu vēlreiz pateikties deputātiem, kuri šeit ir klāt un kuri ir uh, kopīgi strādājuši, lai uh, uzlabotu saziņu un dialogu, ir jāsniedz vēl palīdzība, protams, un jādodrošina, lai abas puses uh, turpināt visu laiku skaidrot, kas tiek darīts, kāpēc tas ir tiek darīts un kādus rezultātus tas sasniedz, un tāpēc šodienas debats būs ļoti nozīmīgs šajā kontekstā. Paldies priekšsēdētāji. Herzlichen Dank, Frau Eichhorst. Wir kommen jetzt zu dem Bericht selbst. Lielas paldies. Tagad Makalister kungs. Thank you, Chairman, ladies and gentlemen, dear colleagues. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir liels gods prezentēt pirmo projektu 16. gada ziņojumu par Serbiju. E, projektā ir 24 paragrāfs uz 7 lapusēm. Mēģināšu izteikties ļoti īsi un kodolīgi. Pirmajos septiņos paragrāfos vispārīgi ir iztvērēti e, Serbijas ceļš uz Eiropas Savienības un norādot uz tām sešām nodaļām, kas jau ir atvērtas. Tā ir eh, pieskaņošanās kopīgai eh, ārējai drošības politikai, migrācijas krīze, ekonomiski jautājumi, un šeit eh, lielāks skaidrības labad es. Uh, nodalīja Kopenhāgenes kritērijas tiesiskumu, cilvēktiesību aizsardzību un minoritāšu tiesību aizsardzību. Un visbeidzot, es pievienoju tādus būtiskus tematus kā reģionālā politika eh, un kaimiņa attiecības un enerģētikas politika. Un šobrīd es gribētu izmantot iespēju, lai uzsvērtu četrus svarīgus punktus cerbīs ceļā uz Eiropas Savienību. Pirmkārt, tas ir tiesiskums. Izmantošu iespēju, lai atgādinātu, ka Serbijas virzība 20. 3. un 4. nodaļas izpratnē ir ļoti nozīmīgas visam sarunu procesam. Ir praktiski jānodrošina eh, tiesu neatkarībā, eh, tiesnešu kvalifikācija un piekļuvu tiesai vēl aizvien ir apgrūtinātas eh, ar um, esošo sistēmu. Korupcija, organizētā noziedzība ir plaši izplatīta un ir pāršķērslis Serbijas demokrātiskai, no, nu, ekonomiskai un sociālajai attīstībai. Otrkārt, demokrātija. Es apsveicu to, ka e, Belgradas valdība ir paplašinājusi Serbijas e, parlamenta iesaistīšanos procesā. Tomēr opozīcijas tiesības ir jāpaplašina un atsevišķas procedūras e, vieši īpašas bažas. Tālāk es aicinu Serbijas tēmā iestā, iestādes stiprināt pilsoniskās sabiedrības tiesības un neatkarīgo e, iestāžu tiesības. Treškārt, cilvēktiesības. E, Serbijai ir atsevišķs e, juridisks instruments, lai aizstāvētu īstenot cilvēktiesības. Tas ir jāīsteno. E, tāpat es piekrītu komisijai un padomēju, ka ir jārisina trūkumi izteiksmes brīvībā. Eh, žurnālistu iebiedēšana, vardarbība pret žurnālistiem vieš bažas. Jebkurš uzbrukums žurnālistiem un mēdījiem ir jāizmeklē. Ceturtkārt, reģionālā sadarbība un labas kaimiņa attiecības. Vadība, valdība Belgradā ir spērusi būtiskus soļus, lai nodrošinātu labāku saprašanos un sadarbību reģionā. Mēs visi zinām, ka Serbijas iestājas process ir saistāms ar attiecību ar Kosovu normalizēšanu. Abām pusēm ir jāturpina virzīties uz priekšu, lai pilnībā e, ieviestu visus jau panāktos nolīgumus labticīgi un saulaicīgi. E, pēdējā piezīme, kolēģi Visos gadījumu eh, aspektos 16. gads pēc aprīļa parlamentā vēlēšanām, kad jaunā valdība apstiprināja eh, tur mm, strādāt pie iestājas plāna, ir at, pēc tam ir atvērts vairākas eh, sarunu nodaļas, sadarbība ar Eiropas Savienību turpinās. No parlamenta puses es uzskatu, ka mūsu pienākums ir atbalstīt uh, Serbiju ceļā uz Eiropas Savienību. Un noslēgumā es vēlos pateikties AFET un Tautas partijas sekretariātam par atbalstu. Un es ceru, eh, ceru uz auglīgu sadarbību ar jums visiem, lai varētu nonākt pie laba darba rezultātu. Un tagad es uzklausīšu jūs jautājumus un komentārus. Paldies, priekšsēdētāji. Dank. Lielas paldies. David grozījums ir jāiesniedz līdz 18. janvāra pusdienas laikam, 27. 28. februārī būs diskusijas un balsošana, un es gribēju pateikt, ka tas ir ziņojums par ļoti būtisku valsti. Jāsaka, ka mēs pieredzam arī tādu zināmu savstarpēju konkurenci starp dažādām Rietu un Balkānu valstīm. Uh, Un tas ir saistīts arī ar 23. un 24. nodaļu, tiesiskums, brīvība, demokrātija. Un, protams, mums ir arī jācīnās pret nu, tādām autoritārām tendencēm, ko, kas mēģina šīs valsts ietekmēt no ārpuses, lai tās pašas varētu nostāties savām kājām un uh, uzsāk labvēlīgu ceļu demokrātijas un ekonomiskās attīstības virzienā. Tagad, nu, mūsu galvenais Balkānu speciālists Kuka, Kukana kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, for... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam par to, ka viņš ir sagatavojis objektīvu bilanci par gan jau mm, sasniegto, gan vēl paveicamo. Es gribētu aicināt kopīgi izvērtēt paplašināšanās procesu Rietumu Balgānos. Es domāju, ka šogad mums ir bijis lieliski iespēja virzīties uz priekšu vairākās reģionu valstīs, un mums ir jāmeklē iespēja atbalstīt plašāku Eiropas projektu, kas stiprinātu Eiropas Savienību Serbijas gadījumā. Tā ir parādījusi labu progresu atverot 16 eh, sarunu nodaļas, un pieskaņojoties akī. Es domāju, ka darbs turpmākā gada laikā turpināsies pozitīvi. Mēs atbalstīsim šo procesu, it īpaši tajā, kas attiec uz reformām. Es ceru, ka process tiks izvērtēts balstoties uz panākumiem, lai nekļūtu pār nākošo divpusēju uh, politisku problēmu upuri. Serbija ir izdevies pragmatiski risināt. Migrācijas krīze ir jāzīst, ka Serbija ir apliecinājusi sevi kā labu kaimiņu valsti ar konstruktīvu pieeju divpusējiem jautājumiem. Šajā sakarā uh, Mēs aicinām terbi, Serbiju turpināt strādāt pie labām attiecībām ar Serbiju, lai normalizētu attiecības labticīgi ar Kosovu. No otras puses ir eh, Serbijai daudz darāmā tiesiskuma jomā cīņā pret korupciju un uzlabojot tiesnietkarību. Eh, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem sarunu procesā. Mēs vēlētos uh, redzēt tiesu eh, sistēmas reformu procesu. Atgādināšu, ka Eiropas parlaments jau labu laiku seko lietām, eh, kas ir atvērtas un izmaiņām krimināla kodeksā, un mēs gribētu redzēt atsevišķu lietu pabeigšanu vai pārtraukšanu. Tāpat daudz ir jāuzsver Eiro Serbijas eh, sadarbība ekonomiskā jomā un visbeidzot aicinu uzsākt nopietnu procesu par mēdīju un vārdu brīvību. Tas, mūsuprāt, ir būtisks jautājums. Es iesniegšu grozījumus pēc šiem komentāriem un vēlreiz saku paldies referentam par labi paveikto darbu. Paldies! Paldies, Kulkan kungs, un tālāk dodu vārdu ēnu referentei Fajanai. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos pateikties referentam Deviļam Makalisteram par līdzsvaroto rezolūciju. Pēc komisijas ziņoja par Sērbiju vēlos uzsvērt atsevišķus notikumus un tendences, kas viešu bāžas. Es apsveicu papildu nodaļu atvēršanu sarunu procesā, tomēr nožēloju, ka šo soli apēnoja eh, Horvātijas eh, veto atverot 26. nodaļu. Es saprotu eh, spriedzi starp Horvātiju un Serbiju pēdējā gada laikā. Un pēdējā ziņas attiecas uz ombuda un premjera diskreditēšanu. Ombudam ir jātiek augsti godātam un cienātam, un tāpēc es apsveicu 14. paragrāfu, kas uzsver ombuda lomu Serbijas demokrātijas nākotnē. Un, lai gan tiesiskuma jomā ir panācis progress, vēl ir daudz darāmā. Belgradā Eh, vēlēšana naktī neatrisinātie notikumi nav pieļauja, eh, pieļaujami. Šis gadījums un šī lieta vēl ir jāatrisina. Tas parāda problēmas Serbijas sabiedrībā. Vārda brīvība, mēdī brīvība ir pieminēta, un mēs paužam nožēlu, ka situācija pasliktinās pēc tikšanās ar pilsoniskās sabiedrības un NVO pārstāvjiem esmu saņēmusi sūdzības par represijām, un tas vieš bažas par Serbijas nākotni. Un visbeidzot, vēlētos uzteikt Serbijas pūliņus attiecībā uz konstruktīvu iesaistīšanos reģionālā sadarbībā ir jāpārtrauc masveida smadzeņa aizplūšana no Serbijas. Un jāmeklē pareizā pieeja vislabākai sadarbībai, lēmumu pieņemšanai šajā jomā, un no manas puses apsolu vislielāko atbalstu uh, Eh, no Eiropas, eh, sadarbības ar Eiropas parlamentu puses. Paldies! Eh, vārds citiem referentiem dodam, dodu vārdu Čārzam Tarokam. Paldies, priekšsēdētāji, pievienošu savu balsi tiem, kuri apsveic manu draugu un kolēģi Dāvida Makalisteru. Ziņojums ir izsvērts ar plašu diapazonu un labs kopsapilkums par to, kāda ir Serbijas kādas ir Serbijas iestājas eh, procesa tendences šobrīd, un tas ir nozīmīgi paplašināšanās procesam Rietumbalkānos. It īpaši tiek apsveikts Serbijas progress vairākās jomās ekonomikā, attiecībās ar kaimiņu valstīm, Melnkalni, es sagatavošu pat savu ziņojumu savlaicīgi, tāpat arī eh, eh, atsevišķu soļu normalizācija sadarbībā ar Kosovu un Albāniju kā arī e, cerams, ka situācija nepasliktināsies. Atsevišķas situācijas ir raksturīgas visam reģionam, ne tikai Serbijai, tas attiec uz mēdījiem, minoritāšu tiesībām, ieskaitot LGBT tiesības, kā arī atsevišķi izaicinājumi Serbijai, kur tā saskārās migrācijas krīzes sakarā. Ļoti nedaudz izmanto iespēju palikt Serbijā, tā ir galvenokārt tranzītvalsts. Serbija, līdzīgi citām kandidātu valstīm, ir jāturpina reformēt administrāciju, jācīnās pret korupciju, organizēto noziedzību un ļoti nozīmīgi manai grupai ir eh, Serbijas nepiedalīšanās sankciju režīmā pret Krieviju un CFC eh, kopējā drošības ārpolitikā. Eh, baidos, ka tas ir destabilizējošs faktors Rietumu Balkānu ģeopolitikā. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Langens. Presidujoči. Paldies, priekšsēdētājs. Es vēlētos pievienoties tiem kolēģiem, kuri uzteica kolēģi Makalistēra pieju. Referents uzdeva toni debatēm, tas ir stimulējošs un objektīvs. Es ticu, ka Serbijai tas ir nepieciešams, un tas ir nozīmīgi attiecībām starp Serbiju un Eiropas Savienību. Mums ir jāpatur šīs diskusija pozitīvais tonis. Tālāk, šajā ziņojumā ir ziņojuma, kura atkārt, atkārtojas, piemēram, kavēšanās cīņas pret korupciju stratēģijā. E, trūkumi izmeklēšanā un krimināla eh, procesos un procedūrās, kā arī jānorāda noziedzīgas darbības, kad augsta ranga amatpersonas ir apsūdzētas Tāpat ir vairākas kritiskas piezīmes par mēdījiem, pilsonisko sabiedrību un ombudu darbību. Šie ir būtiskākie tem temati. Tagad pāris vārdi par līdzatbildību Serbijai ar citām reģionu valstīm. Pēdējā laikā tiek veidot atmosfēra, kas liek atcerēties mūsu vēstures kritiskos periodus, piemēram, nevajadzīgie cīniņi starp Horvātiju un Serbiju. E, tās radītā bloķēšana e, Horvātijas politiķi sacīja, ka tie vairs neatkārtos Slovēņu politiķu pieļautās kļūdas, kad Horvātija mēģināja e, iestāties Eiropas Savienībā, bet šobrīd situācija ir vēl šķiet sliktāk. Par Bosniju un Hercegovīnu runājot, Serbijai attiecības ar šo valsti ir ļoti sarežģītas. Es notiek visai strīdīgas svinības Baņa Lukā, premjers atteicās tās apmeklēt, saprotamu iemeslu dēļ. Eh, Serbijai ir konflikts ar Maķedoniju bez tam. Eh, Premjers Datičs runāja par Maķedonijas vēsturiskā nosaukuma atzīšanu. Šādi apsveikumi, šādi uh, apgalvojumi nav apsveicami, un turklāt tas bija ar atbalsta visā reģionā. Tāpat pēdējais incidents ar Haradināju. Mums ir jādomā par šīm problēmām. Un kaut kurā punktā šie, e, kaut kurā periodā šie jautājumi būs vai nu jāaptur vai jāatrisina. Tālāk par Kosovas statusu UNESCO domāju, ka tas, eh, šeit varētu darbs būt produktīvāks, ja Serbija un Kosovo panāktu vienošanos par kopīgu aizsardzību eh, serbu vēstures pieminekļiem, lai tie būtu pieejami ikvienam, tā vietā, lai nodarbotos ar politiskām spēlītēm šo pieminekļu sakarā. Kopumā es vēlos teikt, ka ziņojums ir pozitīvs, es to atbalstu un vēlos uzteikt tos pūleņus, ko Serbija ir īstenojusi ceļā uz Eiropas Savienību. Paldies! Lūdzu, ierobežot uzstāšanos uz pusotru minūtu vārds eh, deputātam Pertelim. Paldies! Atvainojos! Vaicā runātājs. Lunačeks kundze. Jā, es zinu, ka runāšu kā Kosovas referente vēlāk, bet es tagad uh, Šolts kungu eh, aizstāju kā zaļo grupas ēnu referenti. Es atvainojos Pēteras kungam par šo nelielo apjukumu. Gribēju pateikties Dēvidam Makalisteram par ļoti veiksmīgu ziņojumu. Uh, jā, nu, septiņas lapas bieži vien šķiet, ka ar to nav gana, ka ir nepieciešams vairāk, bet uh, viņam ir izdevies pieskārties visiem svarīgākajiem jautājumiem, kas uh, mums ir tik būtiski Serbijā. Um, viņš arī ir uh, uzsvēris pēdējo gadu laikā sasniegto progresu. Es pilnībā varu piekrist visiem četriem punktiem, ko pieminēja Makalister kungs. Es gribēju pieminēt arī to labo, kas varbūt neizskanēja, un arī uh, varbūt dažus politiskus aspektus. Es pati nāku no Austrijas, un kā austriete un eiropiete es ļoti augstu vērtēju to, cik labi e, Serbija tika galā ar bēgļiem, kas e, devās Austrijas un Vācijas virzienā pa Balkānu ceļu. Serbija darīja ļoti daudz, mēģinot šos cilvēkus izmitināt, piedāvājot viņiem humano palīdzību. Es e, būtu gribējis, lai visas dalību valsts varētu tik labu darbu veikt. Jāsaka, ka Serbija piedalās arī vairākās starptautiskās mieru uzturēšanas operācijās. Un arī sadarbība ar ombuda biroju ir uzlabojusies. Ja mēs runājam par starptautiskajām attiecībām, būtu ļoti svarīgi, lai Sērbija savu kopējo ārējo un drošības politiku uh, pielāgotu Eiropas Savienības piekoptajai, ņemot vērā arī attiecības ar Krieviju. Jāsaka, dažreiz, nu, te ir tāds uh, divējāds vēstījums, vai viņi vairāk nosliedz Krievijas vai tomēr ES virzienā. Gribētu redzēt tomēr, lai tiktu runāt skaidrāk valoda. Par dialogu ar Kosovu runāšu vēlāk, bet ja pieminam uh, Serbiju un Kosovu, abām valstīm ir jādara daudz vairāk, lai uh, īstenot visu eh, nolīgumos teikto. Tikai pieminēti žurnālisti, korupcijas gadījumi. Es gribēju tikai pieminēt eh, sāda mala apgabala problemātiku, un es uzskatu, ka ir jāatrod tāds risinājums, kas būtu pieņemams pilsoņiem. Un atsaucoties uz Aikhorstas kundzes eh, teikto par Hamadīnāja neseno arestāciju Serbijai nevajadzētu turpināt izmantot uh, eh, aresta orderus, kas datēti ar 2000. gada sākumu, un Haradino meklē arī startautiskā tiesa bijušai Dienvidslāvijai, bet ir jādomā arī par jurisdikciju, un e, tā tiek izmantota tikai attiecībā uz bijušām Dienvidslāvijas valstīm, un pilsoņiem tas varētu šķist ļoti problemātiski. Es arī gribētu teikt, ka kādreizējais uh, tribunāla prokurors teica, viņa prāt šis ir politisks jautājums un Serbijai nav jurisdikcijas Kosovā, tā tad lieta ir jāatrisina, un tas noteikti nenāks par labu uh, visam, ko ir panākusi Serbija. Tas noteikti neļaus izveidot uh, politisku dialogu, kas būtu pietiekami konstruktīvs, un tas arī nenāks par labu tādām veselīgām kaimiņu attiecībām. Paldies. <clears throat> Ministrs Dipo Mieres. Kungs, paldies. Jā. Yeah Manuprāt, sarunu process ir jāturpina. Serbija ir uh, sasniegusi progresu, un ziņojumā tas ir pietiekami labi atspoguļots. 15 uh, reizes mēs uzslavējam uh, Serbiju šajā ziņojumā, kādas trīs reizes uh, mēs kritizējam, bet uh, šķiet neko nenožēlojam. Jāsaka, ka ziņojumā galu galā ir tāda pozitīva nots. Es esmu gandarīts par Serbijas panākumiem, lai izkoptu sadarbību ar citām valstīm. Tā saprota, kur ir galvenās prioritātes un arī galvenās problēmas, kas jāatrisina. Paldies, Pikls kungs. Paldies. Gribēju sākumā uzteikt man kā Alistera kungu par labu paveiktu darbu Un jāsaka, ka Serbija arī pēdējo gadu laikā paveikus tiešām daudz. Jāsaka, ka šajā ziņojumā mēs varam atrast detaļas, kas ir minēts jau iepriekšējajā. Un Serbijai ir jāpaveic krietni daudz, runājot gan par uh, mēdī caurskatāmību, par mēdī īpašniekiem, uh, tiesiskumu uzlabošanu un nesen tika arī pieņemts uh, plāns uh, par minoritāšu dzīves uh, uzlabošanu. Ir jāsadarbojas ar starptautisko kriminālu tiesu Hāgā. Un, protams, ir jābalsta arī Bosniju un Hercegovinu tās ceļā uz Eiropas Savienību un jābūt labam dialogam ar Kosovu. Ja runājam par Kosovu, ir jāturpina izmantot. Jāsaka, Sērbijas iestādes izmanto tādu reģionālo kompetenci, un Hamadija un kunga arestācija noteikti neuzlabos kopīgo noskaņu reģionā tieši pretēji. Un Serbijai ir jādara daudz, lai varētu atrisināt dažādus divpusējas ķildas. Uh, ņemot vērā arī e, kara laikā pazudušos cilvēkus un kultūras mantojuma atgriešanu. Tas varētu um, ļaut beidzot aizmirst šīs sanās ķildes un varētu uzlabot sadarbību ar kaimiņu valstīm. Uh, Jāsaka, ka tāda, tāds labvēlīgs spiediens izdarīts uz Serbiju varētu panākt patiesu Serbijas uh, metamorfozi un nevajadzētu domāt, ka tas kaut kādā veidā bloķēs progresu. Kad Slovēnija bloķēja Horvātijas iestāju savulaik Eiropas saimnībā, nu tas nepie kā labi nenoved. Nu, mums nevajag atkārtot šādus scenārijus. Paldies! Es uzskatu, ka ziņojums ir labi pārdomāts. Paldies Makalister kungam, saka Oštrevičus kungs. Jāsaka, ka ziņojumā ir minēti daudzi tādi steidzamības jautājumi, kas mums ir jāizpēta un varbūt vēl vairāk jāuzsver, jāpieprasa, lai Serbija darītu vairāk. Pirmām kārtām korupcija. Jāsaka, ka Serbija uh, šajā indeksā, uh, runājot par tiesiskumu, cīņu pret korupciju ir 71. Valstī, 71. Eh, vietā no 184 valstīm. Nu, tā tad ir eh, jādara krietni daudz, ir labāk jāinstitucionalizē cīņu pret korupciju, ir jāizveido īpaša aģentūra, kam jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk. Un nu, nevajadzētu būt pārāk maigiem pret pamatiesību pārkāpumiem. runas brīvība, mediji. Nevajadzētu to visu uztvert pārāk viegliprātīgi. Serbijai ir jāciena visas šīs pamatiesības, kas ir ārkārtīgi svarīgas kopīgiem progresam un uh, ceļā uz Eiropas Savienību. un kolēģi arī runāja par uh, politikas vadlīniju pielāgošanu kopīgai uh, KITP Eiropā. Sadarbība un flirtēšana ar Krieviju, protams, rada daudz problēmu. Serbijai šeit vajadzētu, nu, patiešām ieņemt skaidrāku nostādni, un, protams, ES ir aktīvāk jāiesaistās visā šajā procesā, un dialogs ar Serbiju ir augsti vērtējums. Paldies! Hvala vam lijepo. Najprije se ne želim zahvaliti gospodinu Mekaliste. Šuicas kundze. Gribēju sākumā pateikties Dēvidam Makalisteram par eh, labi veiktu darbu. Viņš ziņojumu ir sastādījis tā ļoti objektīvi un mēs varam tajā lasīt, ka neapšaubām Serbija ir panākusi daudz, ir atvērtas četras, valod, eh, četras sarunu nodaļas Un to zināmā mērā varētu arī traktēt kā eh, Sērbijas politikas transformāciju Eiropas Savienības uh, virzienā. Runājot par reģionālo sadarbību, arī tur ir vērojama uzlabojuma, bet uh, netrūkst arī deficītu. Es domāju, ka turpmākā sarunu gaita noteikti būs uh, lielā mērā atkarīga arī no progresa, kas panākts tiesiskuma jomā un arī attiecībās ar Kosovu. Mēs vēlamies, lai Serbija šeit būtu centīgāka. Tai ir jāievēro visas vienošanās doties solījumi. Un jāatbalsta neatkarīgu institūciju darbs. Viņiem ir arī jāsaskaņo savu ārpolitiku ar ES ārpolitiku. Šodien ir 9. janvāris Republikas Serspa. Šodien svin brīvdienu, ko kādreiz aizliedz Bosnijas Hercegovinas konstitucionālā tiesa. Bosnijas prezidents ir devies vizītē uz Republika Serbska. Un tas uh, pierāda, ka uh, nu, visi pūliņi, kas tiek paveikti, bieži vien tiek nonivelēti, ņemot vērā tādu Krievijas pretriecienu. Es ceru, ka Serbija varēs panākt vairāk progresu. Ir, protams, arī vēl neatrisināti jautājumi Par Horvātiju runājot, mums ir jāņem vērā eh, šie divpusējie jautājumi. Protams, ir jāatrisina eh, šīs pagātnes eh, ķildes un konflikti, un tas ir jādara divpusējā veidā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribēju uzteikt referentu kungu, ka Allaž viņš ir strādājis ļoti labi, ir pieminēti visi svarīgākie jautājumi, teksta versija ir ļoti rūpīgi pārdomāta un gribēju arī uh, uzslavēt to, ka šeit jau ir pieminēts nacionālās minoritātes. Uh, Tas ir ļoti pārliecinošs signāls visiem kolēģiem, kur šis jautājums nodarbina. Un Serbijas valdība ir apņēmusies arī veikt ekonomiskās reformas, tās jau ir nesušas pirmos augļus. Bet es gribētu, lai vairāk uzmanības tiktu pievērsts arī MVU un uzņēmējiem. Savos grozījumos runāšu galvenokārt par šo tematiku. Un visu beidzot, Broka kungs pirms uh, kāda brīža teica, ka Serbija Rietumu Balkānos ir ļoti svarīgs spēlētājs. Es domāju, ka tās uh, ieguldījums ES kopumā arī ir ļoti nozīmīgs. Pagājuši gadu Slovākijas prezidentūra um, arī ļoti daudz darīja, palīdzot Serbijai. Es ceru, ka Malta un Igaunija šo labi uzņemto tempu saglabās. Un mums ir jāparūpējas, lai paplašanāšanās process arī citu prezidentūru darba kārtībā būtu augšgalā. Paldies, Pētirs kundze. Paldies, priekšsēdētāji, Makālistera kungs ļoti labi pārzina Serbijā notiekošo. Viņš ir ieguldījis daudz laika un enerģijas ziņojuma tapšanā un atbalsta Serbijas virzību uz ES. Es gribēju pieminēt Serbijā pieņemto likumu par uh, kara noziegumiem un valsts eh, instanču kompetenci šajā jomā. Esmu vairākas reizes jau to pieminējis. Nu, Serbija mēģina šeit uzņemties Hāgas uh, krimināla tiesas lomu. Tas uh, tā nav iepriecinoša attīstība. Un tas ir zināms risks arī citām valstīm, kā Kosovai, kas nav ES dalība valsts. Un uh, tieši balstoties šo jauno līkumu, uh, Hamadino kungs tika aizturēts Francijā. Tādēļ otro un trešo pāntu principā likumā vajadzētu svītrot. Esmu ļoti noraizējusies par progresa trūkumu minoritāšu tiesību ievērošanā, galvenokārt izglītības lauciņā. Gribētu pieminēt šeit mm, horvātu minoritāti Serbijā. Un Promeca kungs, kas ir Hāgas galvenais prokurors un um, tiesas priekšsēdētājs, paziņoja, ka Serbija ar tiesu nesadarbojas. Tas patiešām ir uh, ļoti. Uh, sarūktinoši, un tas eh, zināmā mērā arī ilustrē politisko situāciju Serbijā, un Krievijai arī ir ļoti spēcīga ietekme Serbijā. Serbijai noteikti vajadzētu distancēties no Krievijas, jo citādāk tā nevarēs kļūt par ES dalību valsti. Un tāpat ir citas lietas, ko te varētu kritizēt. Paldies tagad Bogoviču kungs. Paldies! <coughs> Es esmu Serbijas ES delegācijas uh, sastāvā, tādēļ gribēju izteikties. Pagājuši gada vairākas reizes biju Serbijā, ļoti labi zinu, par ko jūs runājat, un es tāpat uh, saprotu, ka uh, Makalistera kungs ir ieguldījis daudz darba ziņojuma tāpšanā, viņš kritizēja to, ko vajag, uzslavēja to, ko vajag. Un gribētu teikt, ka ekonomiskā situācija manās acīs Serbijā ir uzlabojusies, bet mums ir jābūt realistiskiem, eh, kāda ir demografiskā situācija Serbijā. 2015. gada statistika rāda, ir ļoti daudz uh, smadzeņu noplūdes Serbijā. Ir nepieciešama fiskālā stabilitāte valstī, ir augsts mirstības rādītāji, un Eiropas Savienībai ir e, daudz vairāk jāpalīdz Serbijai, lai e, jaunieši nedotos prom no valsts un lai Serbija varētu uh, kļūt par pilntiesīgu, labklājīgu ES dalībvalstu. Mums ir jādomā par šiem stabilizējošiem faktoriem. Kolēģi jau pieminēja Krievijas ietekmi šajā reģionā. ES ir jārunā skaidra valoda. Mums ir jāsaprot, kā spēcināt savu klātbūtni Serbijā un reģionā kopumā un arī, nu, jā. Ja jāļauj Serbijas pilsoņiem saprast, ka iestāja es patiešām ir kas pievilcīgs. Ir gan daudzi, kas tagad ir eiroskeptiski noskaņot, tādēļ arī Serbijā šādas tendences parādās. Paldies, esam uh, be, uzklausījuši visus runātājus un tagad Kalabēras kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh, dear Mr. McAllister, dear honorable member. Paldies, priekšsādātāji, godātais Makalister kungs, godātie deputāti. Es gribētu apsveikt uh, referentu ar šo rezolūcijas projektu. Eiropas komisija pilnībā piekrīt šiem vispārējiem novērtējumam un atbalsta teksta projektu, kurš, mūsuprāt, ir līdzsvarots. Kopā ar jums, referenta kungs, mēs pozitīvi novērtējam Serbijas labo progresu, jo īpaši, kad ir runa par strateģisko mērķu sasniegšanu, proti iestāšanos Eiropas Savienībā. Ekonomiskās struktūra reformas, refor attiecību normalizācija ar Kosovu, labas uh, kaimiņa attiecības. Eiropas komisija arī ļoti augstu novērtē Serbijas pūliņus migrācijas cerības pārvaldīšanā, un uh, mēs jau sniedzam un turpināsim sniegt finanšu atbalstu Serbijai. Uh, protams, tas tiks balstīts uz vajadzībām. Kas attiecas uz iestāšanos, um, sarunas ir uz laba ceļa, sešas sarunu sadaļas ir atvērtas un viena ir pagaidām slēgta. Uh, Tagad ir, ir uh, nepieciešams Serbijai vēlreiz apliecināt savas, savu gatavību virzīties uz priekšu uh, reformu ziņā, cīņā pret korupciju, vārdu brīvības, uh, cilvēktiesību un neaizsargāto grupu aizsardzības uh, jomā arī valsts pārvaldes, diskriminācijas apkarošanas un ekonomikas stiprināšanas jomā un arī tiesu neatkarība ir jāstiprina. Uh, un ir eh, jānormalizē attiecības starp Serbiju un Kosovu. Serbiju, um, Serbijai arī vajadzētu eh, turpināt pielāgoties Eiropas akī, jo īpaši patvēruma un KDP prioritāšu jomā. Mēs ceram, ka pastāvīgs progress šajās jomās ļaus dalību valstīm uh, piekrist tālāku sarunu sadaļu atvēršanai 2017. gada laikā. Komisija jau ir sagatavojusies uh, šiem, uh, šiem darbam, un mēs uh, arī turpmāk palīdzēsim finansiāli un tehniski Serbijai tuvoties Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies noslēgumā vārds referentam Makalisteram. Jā, Herr Vorsitzender. Jā, priekšsādātāji cienītās dāmas, godātie kungi, es gribētu sirsnīgi pateikties par eh, interesantajiem komentāriem, ne tikai no politisko grupu ēnu referentiem, bet arī no citiem kolēģiem, un tagad ar prieku gaidu interesantu un auglīgu diskusiju. Ja saprotu, tad mums līdz 8. janvārim saka runātājs, var iesniegt grozījumus, un es ceru, ka tad mēs eh, varēsim eh, panākt otro lasījumu, kas būtu konstruktīvs, un tad martā Strasbūrā varētu visu pieņemt. Es domāju, ka šodienas diskusija parādīja, ka mēs esam vienisprātis par to, ka Serbija ir uz laba ceļa, lai iestātos Eiropas Savienībā. Protams, vēl ir daudz darāmā, bet uh, Mūsu kopīgais mērķis visām partijām ir uh, arī turpmāk uh, atbalstīt proeiropeiskos spēkus Serbijā. Man uh, Serbija šķiet ļoti uh, attīstīt kultūras valsts, Eiropas valsts, un uh, es ceru, ka tā drīz arī varēs iestāties Eiropas Savienībā. Paldies eh, referentam atgādinu, kā grozījumi ir jāiesniedz līdz 18. janvārim pulksten 12. Ar to mēs esam pabeiguši skatīt šo punktu un pārējām pie ziņojumu par 2016. gada ziņojumu par Kosovu, ko ir sagatavojis Ulrika eh, Lunačeka. Atgādinu, ka mēs jau uzklausījām komisāru Hāru Sorbijas gadījumā eh, par 9. novembra paketi. Pēc pagājušā gadā nolīguma ir stājies spēkā stabilitātes līgums, ir e, e, paredzēts arī bezvīzu nolīgums, lai gan tam ir vēl jāizpild atsevišķi rekvizīti, bet tagad es došu vārdu Ulrikai Lunačekai, lai tā izklāsta e, savus grozījumus un ieteikumus. Paldies priekšsēdētā, bet es turpināšu angļu valodā savu izklāstu. Like to... Es arī gribētu sākumā uzsvērt pozitīvās lietas, kas ir notikušas saistībā ar Kosovu pagājušā gada laikā. Pirmkārt, šeit ir jāmin stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Kosovu. Tas stājās spēkā 1. aprīlī, Un tās ir pirmās līgumiskās attiecības starp Eiropas Savienību un šo te jaunāko Eiropas valsti. Un arī novembrī, kad biju ar Hāna kungu um, Prištinā, mēs bijām klāt Eiropas reformu darba kārtības pieņemšanā. Un tas ir pirmais uh, solis, lai ievies to, kas ir asociācijas nolīgumā. Uh, Un to es vienmēr uzsveru arī Kosovas partneriem, ka viņiem ir jāizrāda skaidra politiskā grība, ka a, viņi ir gatavi ieviest visus aspektus šajā asociācijas nolīgumā, jo tas atbalstīs Kosovas pilsoņus, runājot par viņu a, ekonomiskās situācijas uzlabošanu, darbvietu radīšanu, jo tie ir ļoti svarīgi aspekti, lai cilvēki justos vairāk piesaistīt savai valstī. Uh, un veidot valstī un to attīstību. Un otrs uh, bija ietver nolīgumu pārlakstīšanu par Kosovas dalību Eiropas Savienības programmās un visbeidzot uh, dialoga uh, pabeigšana par Kosovai tāruņu, starptautiskā tāruņu koda piešķiršanu. Uh, un viņiem tātad būs uh, savs uh, kods, un nebūs jāizmanto vairs Slovenijas vai cits valsts kods. Un, protams, komisijas zaļā gaisma, protams, tā ir atkarīga no uh, divu kritēriju ieviešanas attiecībā uz vīzu liberalizāciju. Kā jūs zināt, tad Kosova ir uh, vienīgā no sešām Rietumu Balkānu valstīm, kuru pilsoņiem vēl nav uh, iespēja uh, brīvi ieceļot Eiropas Savienībā uz trim mēnešiem. Un tā ir milzīga problēma pilsoņiem. Uh, komisija tagad ir devusi zaļo gaismu un bumba ir Kosovas laukuma pusā. Šeit ir jāizpilda divi kritēriji. Ir jātecipē, jāratificē dokumenti saistībā ar Melnkalni. Uh, Es zinu, ka tur ir daudz strīdu, bet esmu pat tad teikusi abām valdībām, ka viņiem tas ir tagad jāizdara, jo valdības to ir parakstījuši, tagad tas ir jāratificē. Eiropas Savienībā mums ir tik daudz citu svarīgu aktuālu jautājumu, un ja Kosova vēlas izmantot šo zaļo galz, gaismu ar komisijas nosacījumiem, tad tas ir tagad jādara. Tas pats attiecas uz uh, augsts līmeņa spriedumiem par korupcijas lietām. Tur valdībai ir jāprāda progress. Šīs lietas ir jāizdara drīz, un tad Kosovas pilsoņiem būs iespēja brīvi iecļot Eiropas Savienībā ar komisijas un padomas zaļo gaismu. Bet tie ir priekšnosacījumi, kas ir jāizpild, un par to ļoti skaidri izsakos uh, ziņojumā. Uh, Eh, es eh, izsaku nožēlu ziņojumā par to, eh, kā tas ir polarizējis situāciju, un es ceru, ka tas tiešām mainīsies šajā gadā. Ir citas pozitīvas lietas, piemēram, tiesiskuma nolīgums par dialogu par, starp Serbiju un Kosovu. Tas arī ir jāievieš, tā kā daudzas citas daļas dialogā to jau minējām, diskutējot par Serbiju ziņojumu. Dialogs ir ļoti labs process, un es gribu pateikties arī Federikai Mogherīnī un viņas darbiniekiem par šo darbu, un arī paldies par delegāciju atbalstu uz vietas, bet ieviešana ir jānodrošina iestādēm un valdībai, citādi tas nedarbosies. Vēl viens punkts, ko minu, ir cilvēktiesību jautājumi, te runa par sieviešu tiesībām. Uh, par um, vardarbību mājās. Tas joprojām ir aktuāls um, jautājums Kosovā, bet ne tikai Kosovā, arī um, citās reģionu un ārpus Eiropas Savienības valstīs, bet to min arī šajā ziņojumā. LGBTI cilvēku situācija ir uzlabojusies, ir pieņemti uh, likumi, ir noticis uh, otrais praida gājiens, bet uh, uh šiem cilvēkiem joprojām jāsaskars ar problēmām. Uh, tiesiskums, korupcijas apkarošana, tas ir jāturpina, un arī pieminu enerģijas stratēģiju. Kosovai ir nepieciešama enerģijas stratēģija, kas iekļautu arī fosilo kurināmo pakāpenisku a, atmešanu, um, Tur ir uh, eh, daudz eh, veselības problēmas, ko izraisa zinām kurnāmo lietošanu, un ir jārunā arī par efektīvu energoresursu pārvaldību. Protams, savā ziņojumā, kā jau katru gadu, vēlreiz aicinu piecas Eiropas Savienības dalībvalstis, kas vēl nav atzinušas eh, Kosovu, uh, aicinu tās to atzīt. Uh, Eh, vairākas eh, no tām eh, cieši sadarbojas ar Kosovu daudzos līmeņos, piemēram, izdodot vīzas Schengenas valstīm. Tātad viņi atzīst Kosovas pases, bet neatzīst šo valsts starptautiskā līmenī. Tas būtu tik svarīgi, lai Kosova varētu vairāk iesaistīties reģionālajās un starptautiskajās organizācijās. Atgādinu arī visiem, ka Kosovu jau ir atzinušas uh, 113 no 193 ANO dalību valstīm. No 193, atvainojos. Paldies arī sekretariātam un maniem darbiniekiem un manam, manai grupai par atbalstu un ar prieku sadarbošos ar ēnu referentiem, ar kuriem arī jau esam labi sadarbojušies pagātnē. Paldies, tagad gaidu jūs komentārus. Sombrāna, senjora. Tagad pārēsim pie ēnu referentiem. Deputāts Lapso. Paldies Adaktusons. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, deputātei Lunačekai par ļoti profesionālo eh, sagatavoto ziņojumu. All, uh, major issues concerning the continuous ziņojums attiecas uz Kosovas e- Eiropas integrāciju. Un tā vietā, lai atkārtotu, kas ir teikt ziņojumā, es vēlos koncentrēties uz dažiem uh, jautājumiem, kas tautas partijas grupai šķiet būtiski. Ziņojuma projektā pamatā ir finanšu situācija valstīs, un lai gan es atbalstu referentes prieku par palielinātiem nodokļu ienākumiem, tomēr jānorāda, ka valsts ekonomikas pamats ir nevis spēja iekasēt nodokļus, bet inovācija un uzņēmējdarbība. Paragrāfā, kas attiec uz terorismu apkarošanu, atzīmēju, ka referenti izmanto eh, jēdzienu vardarbīgs ekstrēmisms, bet viss norāda uz to, ka šeit ir runa par e-, islāma ekstrēmistiem Eh, tautas eh, partija ne tāpēc, ka tas būtu simboliski, bet pareiza izprat, eh, pareizs formulējums uzskata, ka tas palī, pareizāks formulējums palīdzētu labāk saprast jautājumu. Tālāk jautājums ir pār naudas aizplaušanu. Uh, un saņemšana no islāma ekstrēmistu valstīm kā Saudarābija un Katāra. Un vis, beidzot, es gribētu uh, komentēt attiecību normalizēšanos starp Serbiju un Kosovu. Haradināja aizturēšana ir uh, nozīmīgs solis. Tomēr papildus Eh, Haradina aizturēšanai. Es domāju, ka Serbija var zaudēt daudz no šī incidenta, jo mēs, eh, lietas nenotiek tukša vietām. Neskaidrības pārvienotas tiesu sistēmas iesviešanu tāpats E, serbu pašvaldību likumi ir atsevišķi, citi e, pasākumi, kas vieš bāžas. Arī Eh, rīkojums atzīmēt eh, pareisticīgo Ziemassvētkus Kosovā nevēsta neko labu. Priekšsēdētāji, mēs esam gatavi sagatavot grozījumus un cerīgi raugāmies uz turpākajām sarunām, eh, lai tās notiktu tikpat konstruktīvas, cik pagājušajā gadā. Paldies! Tālāk dodu vārdu deputēt, deputātam Benifē, kas izteiksies panceri vietā. Paldies! Es vēlos deputāta panceri vārdā pateikties referentē Lunačekai pār lielisko ziņojumu. Tiek ņemtas vērā politiskās bažas poli Kosovas sakarā pār stabilitātes un asociācijas līgumu 2016. gads bija būtisks abu pušu attiecībās. Sociāla demokrātu grupā atbalsta vairākus dokumentā um, norādītos problēmu jautājumus. ļoti būtisks ir vīzu liberalizācijas jautājums Eiropas integrācijai. Tāpat arī mēs esam norūpējušies eh, par eh, nolīguma nesamību ar Melnkalni. Protams, ka vīzu režīmā atvieglojums varēs piešķirt tikai pēc šīs formalitātes pabeigšanas. Kosovai ir jāņem vērā vienošanās, kas tad ir panāktā. Tāpat esam satraukušies par paralēlajām varas struktūrām. Kopumā sociāldemokrātu grupa atbalsta ziņojumu un mūsu referents pancēri iesniegs vairākus grozījumus pievēršot uzmanību cīņai pret korupciju, organizēto noziedzību, efektīvu koordinēšanas darbus starp izmeklēšanas e, un tiesību sargājošajām institūcijām. Tāpat ir jāvēršas pret radikalizēšanos un vardarbīgu ekstrēmismu. Ir jāveicina iecietība un dialogs. Tāpat arī ekonomikas jomā ir jāveic pasākumi un ir jārīkojas, lai varētu panākt konkrētu progresu. Jāmazina jauniešu bezdarbs un ir labāk jāsagatavo pasniedzēji. Ir jāatbalsta izglītība dzīves garumā, ir jāstiprina tādi mehānismi kā darba inspekcija, lai garantētu to, ka likumdošana un politika tiek īstenota. Tāpat ir jāvēršas pret diskrimināciju darba vietā. Eh, paldies vēlreiz referentei Lunačekai, un mēs nākošās nedēļas laikā sagatavosim e, grozījumus. Nākošais runātājs Makalisters. Thank you, uh, Chair. I... Paldies, priekšsēdētājs. Pirmkārt, es vēlos pateikties Ulrikai Lunačekai par šo līdzsvaroto ziņojumu par situāciju Kosovā. Es vēlos apsveikt ne tikai Kosovas, bet arī Serbijas iesaistīšanos attiecību normalizēšanas procesā un abu pušu pūliņus, uh, lai um, panāktu dialoga vienošanās izpildi. Un ir ļoti svarīgi visu paveikt labticīgi un e, savlaicīgi. Tāpat aicinām abas puses identificēt jaunus dialogu jomas, lai varētu uzlabot iedzīvotāju situāciju un normalizētu attiecības. Aicinu ārējās darbības dienestu izvērtēt abu pušu sniegumu savu uh, saistību izpildē. Paldies! Nākošais runātājs Pikulā. Paldies, godājumie kolēģi, apsveicu eh, deputāti Lunačeku par sagatavotu ziņojumu, kas atspoguļo situāciju Kosovā. Protams, vissvarīgākais ir reformu darba kārtība, savukārt vīzu režīma atvieglošanas eh, rekvizīti vēl aizvien nav izpildīti. Tāpat robežu jautājums ar eh, Melnkalni ir nepabeigts. Mēs ceram, ka šīs problēmas tikt satrisināts un Eiropas parlaments varēs ratificēt lēmumu un paredzēt brīvu eh, pārvietošanos eh, Kosovas pilsoņiem, kā parlamentārās delegācijas ar Kosovu priekšsēdētājs. Vēlos norādīt, ka delegācija strādāja veiksmīgi, notika divas sanāksmes, tika pieņemti ieteikumi un ir jāuzteic arī progress attiecībās ar Serbiju. Ir at, eh, telefona kods Kosovai, ir uzlabots likumdošanas darbs, Tomēr organizētā noziedzība un augsts korupcijas līmenis, kā arī mēdī brīvība ir šķēršļi Eiropas integrācijai. Es uzskatu, ka ārējās darbības dienas ka es eh, paredzu, ka kandidāts status kā pirmais solis ir labs signāls šajā ceļā. Paldies, nākošais runātājs Skorbīns Smikē. Paldies! Lunačeks kundze runāja par atsevišķām formalitātēm Kosovā, bet, manuprāt, reālā situācija ir daudz sarežģītāk nekā ziņojumā eh, norādīts. Pirmkārt, par formalitātes. E, ir zinām analoģija starp e, Kosovu un Krīmu, Kosovas neatkarību, bruģētceļu Krīmas neatkarību. Atšķirība ir tā, ka Krīma varētu būt e, neatkarīga valsts savukārt. Kosova ir mākslīgs veidojums, ko atbalsta amerikāņi. Protams, Krievijai bija jā pievienojas. Eh, ja Krīmai bija jāiekļaujas eh, Krievijas sastāvā un Kosova ir jāiekļaujas Eiropas Savienības sastāvā. Paldies, nākošais runātājs deputāts Partela. Paldies, priekšsēdētājs. Ulrike eh, Lunačēka ir ļoti uzticams referents. Vēlos pateikties viņai par sagatavoto ziņojumu. Un esmu gandarīts, ka Kosovas gadījumā mēs varam runāt par progresu šajā gadījumā. Uh, statistika ir pozitīva, desmit reizes mēs apsveicām progresu, četras reizes mēs to uzsakām un četras reizes mēs aicinām darīt vairāk. Šeit nav runa tikai par vēlēšanām, bet šeit ir runa arī par politisku kultūru. Un pār atvērtību Eiropas samierināšanās idejām. Tas attiecas ne tikai uz Kosovu, bet arī uz Serbiju, un tik polarizētā situācijā ir grūti pieņemt standarts. Es ceru, ka eh, Kosova rīkosies progresīvi. Paldies, nākošais runātājs Taņa Faģoni. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties kolēģiem un referentei Ulrikei Lunačekai Es apsveicu viņas eh, apņemšanos stiprināt eh, kos un uzlabot Kosovas ceļu uz Eiropas Savienību. Eh, šobrīd es runāšu tikai par bezvīzu režīmu ar Kosovu un piekrītu, ka tā ir nopietna problēma pilsoņiem. Pauž nožēlu, ka mums neizdevās panākt progresu bezvīzu režīmā. Uh, Uh, Kosovai pēdējo mēnešu laikā. Tagad uh, bumba ir Kosovas lauciņā. Un par bezvīzu režīmu runājot, mēs pielikām lielus pūliņus, lai atbalstītu Kosovas lēmējiestādes izpildīt atlikušos divus kritērijus, kas ir robežu līguma ratificēšana ar Melnkalni un uzlabot eh, korupcijas apkarošanu. Es apzinos, cik jautājums ir jūtīgs, bet es vēlos izmantot iespēju un kārtējo reizi aicināt Kosovas lēmē iestādes procesus pātrināt, jo mums ir iespēja Eiropas parlamentā strādāt tālāk, un es ceru, ka šī iespēja tiks izmantot, jo it īpaši e, svarīgi ir jaunajai paudzei, lai atvērtu durvis bezvīzu režīmam. Paldies, nākošais runātājs deputāts Kukāls. Paldies! Es arī gribēju papildināt tās uzslavas, kas jau izskanēja, un Domāju, ka tas ir ļoti labs ziņojums, un tas ir arī e, ļoti tāds grots un nopietns. Es to augstu vērtēju. Es jums gribu pateikt, ka 2017. gads ir gads, ka Kosova turpinās spērt soļus pa e, integrācijas taku ES virzienā. Ir jau minēti visi panākumi, tas, ka arī uh, sadarbības un partnerības nolīgums ir stājies spēkā, un Es vēršos pie parlamentāriešiem, lai viņi atsāktu normālu parlamentu darbu un iet uz sēdēm. Nu, es domāju, tas nav pārāk daudz prasīts. Uh, robežu demarkācijas līnija ar uh, Melnkalni ir jāatrisina un ir jāsāk strādāt beidzot pie vīzu liberalizācijas. Tas bija jādara jau sen. Ir jācīnās pret korupciju, organizēto noziedzību un ir arī um, jāreģistrē visi noziegumi. Protams, ir nepieciešams nepieciešama pamatīga politiskā grība. Es ceru, ka Kosovas iestādes varēs izrādīt līderu lomu šajā jomā. Es jau uh, pieprasīju to darīt Serbijas iestādēm un gribu, lai arī Kosovas līderi turpina <clears throat> Prištinas dialogu un īstenotu jau panāktās vienošanas. Paldies! Tagad pārstāvs no komisijas lūdzu. Thank you very much. Roisas kundze, lūdzu, paldies. Dārgā Lunačekas kundze, godātie deputāti, gribēju pateikties referentei par šo sagatavoto rezolūciju komisija uh, ir vienisprātis ar jūsu vērtējumu, kas aprakstīts ziņojumā. Mēs arī esam nobažījušies par politisko situāciju Prištinā, un, protams, Mēs saprotam, ka lēmumu būs grūti, un šis eh, lēmums par demarkāciju ar Melnkalni bija eh, jāciena, un mēs pieprasām, lai politiskās partijas atkal iesaistītos eh, konstruktīvā dialogā un mm, atsāktu savu normālo darbu, koncentrējoties uz reformām, kas valsti pietuvinātu Eiropas Savienībai tādā veidā Eh, arī gūstot augļus, eh, kas radušies pateicoties stabilitātes un asociācijas nolīgumu pieņemšanai. Uh, Mēs uzskatām, ka ekonomiskā miedarbība arī ir jāviecina, un pagājuši gada Kosovas valdība jau e, sarunājoties ar Hāna kungu, ar komisāru teica, ka ir jādara viss, lai izmantot stabilizācijas un asociācijas nolīgumu priekšrocības, un es ceru, ka tagad Kosova arī ar darbiem pierādīs, ka ir gatavi īstenot e, reformu un pārmaiņu programmu. <laughs> Kosovai ir jāratificē uh, robežu nolīgums ar uh, Melnkalni un jācīnās pret organizēto noziedzību un korupciju, lai vīzu liberalizācija patiešām vienā dienā varētu kļūt par realitāti. Mēs arī parakstījām uh, ietvaru nolīgumu, pateicoties kuram Kosova varēs piedalīties daudzās ES programmās, un mēs varēsim padziļināt saiknes starp ES un Kosovas sabiedrībām. Mēs turpināsim piešķirt Kosovai finansējumu un parūpēsimies, lai tas nāktu par labu pēc iespējas lielākajam cilvēku daudzumam Kosovā. Uh, Un mēs esam arī apņēmības pilni uh, Kosovai palīdzēt īstenot 2017. gada programmu. Tūkākam lasaltā. Un tagad referēt atļauju uh, došu vārdu vēl vienam runātājam, kas uh, nepaspēj izteikties. Un prezidents Kundze, paldies! delegācijā attiecībām ar Kosovu un Bosniju Hercegovinu esmu priekšsēdētāja vietniece, tādēļ šīs valsts man ļoti interesē. Man īsti nav ko piemetināt. Daudzi kolēģi mm, bilda līdzīgas domas, un es gribētu pateikties Lutnačekas kundzei par uh, visu to deksmi, ko viņi ir ieguldījuši šajā darbā. Uh, E, tika parakstīts stabilitātes un asociācijas nolīgums, tiek turpināts darbs pie reformām. <clears throat> Kosova ir arī saņēmusi šo zvanīšanas kodu, bet vīzu liberalizācija joprojām nav īstenota. Uh, ir jāizteno divi priekšnosacījumi. Es saprotu, ka ir ļoti sarežģīti ratificēt vienošanos par robežu uh, demarkāciju starp Kosovu un Melnkalni, bet tas ir viens no priekšnosacījumiem vīzu um, liberalizācijai. Un labi, ka jūs uh, pieminējāt to, ka dalībvalstīm ir jāatzīst Kosovas neatkarība. Eiropas padome uh, lūdza, lai Kosova kļūtu par novērotāju Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā. Es domāju, tas arī uh, ir tāds kā simbolisks žests. Mēs uh, pilnībā atbalstām to, ko Kosovo ir paveikusi. Uzskatu, ka politiskajai skatuvēji vajadzētu būt mazāk polarizētai, un, protams, ir jāturpina kaldināt šo Kosovas Eiropas nākotni. Lunačeks kundze, tagad paldies! Liels paldies ēnu referentiem, kolēģiem, kas izteicās delegāciju vārdā un pārējiem, kas atbalsta šo Kosovas pro-eiropeisko pro kursu. Paldies arī kolēģiem komisijā, padomē, eh, ārējās darbības dienestā visiem, kas atbalsta eh, Kosovas integrāciju kopīgajā Eiropā. Ar nepacietību gaidu jūsu grozījumus. Nu, varbūt Nu, tā ar humoru drīkstu jums lūgt eh, nesagatavot pārāk daudz grozījumu. Nu, pašus būtiskākos eh, uzrakstiet, bet labi, joks pie malas. Eh, gaidīšu tātad jūsu grozījumus. Protams, mēs tekstu vēl varam uzlabot, noslīpēt. Un tātad ar nepacietību gaidīšos grozījumus, mūsu tikšanās, diskusijas. Uh, Esmu pārliecināta, ka ziņojums būs labs. Mēs atbalstām Kosovu, bet tajā pašā laikā neaizmirstam kritizēt arī trūkums. Ja jūs ar kādu draudzējaties, nu jums nevajadzētu kautrēties arī kādreiz draugus kritizēt, jo tā jau draudzības uh, sastāvdaļa ir. Paldies, Lončekas kundze, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. termiņš, pulksten 12. tāpat kā uh, Serbija. Un tagad mēs varam pāriet pie mūsu darba kārtības pēdējā punkta, kas ir diskusija par afet atzinumiem, par e, vispārīgo budžetu 2015. E, gadam. Es aicinu abus atzinumus skatīt kopīgi. Ievadā norādīšu, ka tad, kad bija runa par budžeta jautājumiem apetā, mums bija visai delikāts pienākums lemt par jautājumiem, kā tiek tērēti līdzekļi Eiropas Savienībā kā arī to, lai tiktu ņemtas vērā specifiskās darbības eh, ārvalstīs. Tāpēc esmu gandarīts, kā mūsu referenti ir koncentrējušies uz lietu pēc būtības, ārējās darbības dienas tēka, piemēram, ir temats, kas izskanēja presē pagājušajā gadā, protams, atsevišķas reālas problēmas, tika konstatēts, kas ir jārisina, bet nedrīkst zaudēt kontekstu un ir jāņem vērā atšķirīgās situācijas, kādās darbojas Eiropas Savienības delegācijas 139 valstīs. Tāpat ir jāpaturprātā augstās pārstāvs apņemšanās eh, mūsu komitejā, lai risinātu nacionālo diplomātu eh, pārliecīgo pārstāvību eh, ārvalstīs. Un tagad es došu vārdu deputātam Līčam, kurš izteiksies referentu vārdā. Thank you very much. I'm uh, Paldies, saka Balčītis kungs. Esmu pagodināts izteikties Balčītis kunga vārdā, saka Līca kungs. Gribēju runāt eh, par galvenajām, galvenajos vilcienos, tātad par uh, budžeta izpildi. Un eh, jāsaka, atzinumā ir teikts, ka 4. kategorijā 2015. gadā ir pārāk augsts kļūdu procents. Uh, Un uh, Eiropas uh, Savienības tiesa uh, ir teikusi, ka šis procents nav samazinājies uh, salīdzinājumā ar 2014. gadu un sastāv 2,8%. Otrām kārtām tas gan uh, ir zemāks par uh, kļūdu procentu citās kategorijās, neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība ir sniegus ļoti daudz palīdzības arī dažādās ārējās aktivitātēs, ņemot vērā sarežģīto politisko situāciju. Trešām kārtām Palčītis kungs atbalsta Eiropas Savienības tiesas uh, formulētos ieteikumus priekšlikums un atzinīgi vērtē to, ka komisija ir īstenojis piecas no septiņām tiesas uh, rekomendācijām, kas tika paustas 2012. un 2013. gada ziņojumos. Mēs tāpat pieprasām, lai komisija kaut ko darītu, īstenojot divas uh, pārpalikušos ieteikumus. Balčītis kungs iesniegs vēl divus groziņumus, uh, ņemot vērā kāda misijas gribēju pateikties uh, Prēdes kungam no ETP par iesniegtiem grozījumiem, par trešo 6a un 6b punktiem, uh, kas šo atzinumu tā ļoti labā, vērtīgā veidā papildina. Paldies! Prēdes kungu var uzstāsies Mākalister kungs, lūdzu. Paldies! paldies. Uh, Prēdas kungs šodien nevarēja ierasties, tādēļ nolasīšu viņa atsūtīto. Gribēju tātad eh, atvainoties, ka nevaru piedalīties diskusijās par budžeta izpildi 2015. gadam. Gribēju pateikties referentam par diviem ļoti kodolīgiem atzinumiem, un es tikai eh, kā ETP referents, ēnu referents iesniedzu dažus grozījumus par tiem. Ja runājam par budžeta izpildes apstiprināšanu komisijai 2015. gadā, ir jāņem vērā Eiropas Savienības tiesas uh, ieteikumi par pirmstiestājas palīdzību, lai uh, varētu uzlabot administratīvo jaudu uh, Rietumbalkānos. Augsti tiek vērtēti uh, tiesas ieteikumi, un mēs vēlamies, lai ties, uh, komisija tos īstenot, it sevišķi ņemot vērā efektīvu uh, reakciju sniedzot palīdzību Rietumbalkānu valstīm. Uh, Ir arī uh, īpašie ziņojumi par palīdzību Ukrainai un Moldovu. Komisijai tiek um, ieteikts izmantot pilnībā valstīs esošās struktūras un uzmanīgi novērot veikto reformu gaitu. Ja mēs runājam par uh, finansējumu Rietumu Balkānos un citās kaimiņattiecību valstīs, ceru, ka man grozījumi tiks pieņemti. Ja mēs runājam par ārējās darbības dienas budžetu izpildu 15. gadam, esmu iesniedzis divus grozījumus, kuros ir teikts, ka ES delegācijām citās valstīs ir nepieciešams papildus finansējums, lai ES būtu labāk pārstāvēt trešajās valstīs, piedāvājot arī dažādas apmācības šo delegāciju darbiniekiem. 14. grozījumā ir teikts, ka ir jādomā arī par labu labāku ēku apsaimniekošanu un eh, prēdas kungs ar nepacietību gaida turmākās diskusijas ar ānu referentiem un tad jau varēs ķerties pie balsojuma. Paldies! Tagad uzstāsies Romans Makangūstas kungs no Eiropas komisijas lūdzu. Paldies! Ja runājam par piekto punktu, atzinumu uzmetumā mēs vēlētos uzsvērt to faktu, ka kādu misijas un to uh, eh, novērošanu saskaņā ar 16. finanšu regulējumu pāntu. Tās ir procedūras, kas prasa zināmu laiku, jo tās ir pietiekami sarežģītas. Tagad e, ir četras e, misijas saskaņā ar 16. pantu, un jāsaka, ka tas e, tātad Dagestānā, Kosovā, Grūzijā un Palestīnā prasa ļoti daudz finansējumu un enerģiju. Ir arī uh, vēl misija Nigērā, kas šeit netika pieminēta, un, ja runājam par pārējām misijām, trīs no tām Pam Rāfa, ES Ukraina un ES Kap Malī e, ir paredzēts e, uzsākt vai tās jau ir uzsāktas. Un ja mēs runājam par EUBAM Lībija, tagad ņemot vērā e, ļoti nedrošo situāciju valstī, nav iespējams veikt šī pīlāra izvērtējumu. Gribēju nobeigt nu, savu uzstāšanos, gribēju teikt, ka darbs norisinās. Mēs, eh, protams, arī esam gatavi īstenot ieteikumus un strādāsim. Paldies! Andrīka Grasī tagad. Thank you, Chair. Thank you, Mem. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies eh, godātie eh, komitejas locekļi. Mēs augsti vērtējam atzinuma autora darbu. pilnībā piekrītam šim izklāstam. Mēs saprotam, ka tiks iesniegti grozījumi un jāsaka, ka jā, kļūdu procents ir augstāks par diviem procentiem. Bet jāsaprot, ka mēs piedzīvojam grūtus laikus un tādēļ jāsaka, neņemot vērā visas grūtības, tomēr šajā politikas jomā, šajā kategorijā ir zemāks kļūdu procents nekā citās. Uh, Mēs uh, esam darījuši daudz darba, lai to samazinātu. Un jāsaka, ka darbības, ārējais darbības dienesta procentu šī, šis kļūdu procents ir samazinājies uh, graduāli pēdējo četru gadu laikā un tagad ir sasniedzis 2,2%. Mēs arī esam gandrīti par ES tiesas um, uh, labvēlīgo vērtējumu, un jāsaka, ka šie ieteikumi mūsu kontrolas sistēmas uzlabošanai ir ļoti vērtīgi. Un mēs esam piekrituši visiem ieteikumiem šogad, esam priecīgi, ka tiesa ir atzinīgi vērtējusi jau to, kā ir īstenoti ieteikumi līdz šim. Un, uh, runājot par uh, līdzekļu izmantošanu, mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar projektu koordinatoriem, un to pierāda tas, ka ieteikumi uh, lielā mērā ir tikuši īstenota. Tāpat mēs uh, Eh, vērtējam un pārskatām atsaucas, ne tikai pārbaudot izdevumus, bet eh, veicot arī revīzijas, lai varētu izvērtēt eh, visu šo projektu kvalitāti tādā veidā nākotnē, izvairoties no turpmākām kļūdām. Un tagad es dotu vārdu kolēģim no cita ģenerāla direktorāta, ja jūs esat ar man viens prāts. Lūdzu. Mm -hmm. Paldies, Kristos Konīnos. Thank you very much, our member of the... Paldies, uh, godātie parlamenta deputāti. Mēs esam uh, pateicīgi, ka NIR ģenerāla direkcija var pastāstīt par 2015. gada uh, kļūdu procentu līmeni. Es gribēju teikt, ka tas attiecas uz konkrētiem pārvaldes pasākumiem. Ja mēs runājam par tiešo pārvaldi un projektu administrēšanu, mēs te runājam par pirms iestājas finanšu instrumentu, kas ir mūsu ģenerāldirekcijas kompetencē. Ir tiesa, ka 2015. gadā tika konstatēti deficīti jaunās sistēmas īstenošanā, tika izteikti secinājumi par un ieteikumi, kā uzlabot uh, šo likmi. Mēs vēlamies izmantot arī cits instruments, lai varētu samazināt kļūtu skaitu, kā tas jau ir minēts 2015. gada ziņojumā. Ja runājam par 2016. gada uh, pārskatu. Mūsu ģenerāldirekcija pilnībā ir pārņēmusi ES tiesas ieteikumus par uh, atlikušās kļūdu likmes aprēķināšanu, ņemot vērā IPA un cita veida instrumentus. Tātad mēs esam paveikuši sekojošo. Pirmām kārtām uh, padarījuši stabilāks mūsu procedūras un otrām kārtām īstenojuši rīcības plānu. Kādi pasākumi tika veikts saskaņā ar uh, rīcības plānu? Jāsaka, ka tātad uh, mūsu rīcībā ir uh, kaimiņa attiecība instruments, pirms iestājas uh, instruments, tieša un netieša uh, palīdzības sniegšana, tas ir iekļauts arī IPA IMBC 2. Un uh, NIR ģenerāldirekcija Maķedonijā, Turcijā un Horvātijā izmantoja vairākus instrumentus, pārskatot arī uh, vietējo iestāžu darbības efektivitāti. Papildus tam tika pieņemti darbā arī ārējie revidenti, kas veica vēl papildus kontrolas divās iestādēs Turcijā un Maķedonijā. Uh, lai varētu garantēt, ka e, kļūdu procenti tiek apie, aprēķināti pēc iespējas precīzāk. Es gribēju jums atgādināt, ka 8. novembrī e, pagājuši gada Hānkungs arī piedalījās Eiropas parlamenta sēdē un e, tiesas referents teica, ka tas ir gandarīts ar NIR ģenerāla direkcijas uh, veikumu un mums ir jāparūpējas par 2016. gada kļūdu izskaušanu un samazināšanu saskaņā ar 2015. gadu, un mēs pilnībā izprotam tiesas kritiku. Paldies, un tagad noslēgumā uzstāsies Patrīcija Lambūra no uh, ārējās darbības dienestu. Lūdzu. Thank you. Thank you. Uh, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, godātie deputāti, par šo uh, sanāksmi un ka mums ir iespēja ierasties un komentēt. Mēs ārējās darbības dienests uh, ļoti nopietni uztveram šo te budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru un arī komiteju atzinumus, jo īpaši afet atzinumu ņemot vērā to, cik ļoti jūs sekojat ārējās darbības darbības dienas darbībai arī ārlietām. Tas ir svarīgi mums kā institūcijai novērtēt un izprast uh, to, kur mums ir jāveic uzlabojumi un uh, apliecināt, ka mēs esam apņēmīgi iznot labu finanšu praksi un arī um, atbalstīt politiskos sasniegumus uh, ārlietās. Un šajā kontekstā vēlreiz esmu uh, Eh, priecīgi, ka varu apliecināt, ka ārējās darbības dienests var uzrādīt eh, zemu kļūdu līkmi, un tas ir zem diviem procentiem, un tas ir svarīgs sasniegums tādai jaunai institūcijai, kāda esam mēs, un mēs turpināsim šo rādītāju uzlabot turpmākajos gados. Revīzijas palāta ir eh, būtībā uzsvērusi divas uh, kritērija punktus, izteikusi divus ieteikumus attiecībā uz uh, vietējo delegāciju darbinieku darbā pieņemšanu. Tas bija īpaši sarežģīts jautājums. Dažkārt delegācijās eh, mums ir 300 cilvēki, kas piesakās uz šofera vietu, un mēs eh, vienojāmies, ka mums ir jāprecizē šīs procedūras, eh, kā jau priekšsādātājs teica, līdzsvarotā veidā. Un kas attiecas uz iepirkuma procedūrām, Ārējās darbības dienests pagājuši gad uh, um, bija uh, revizijas palātas uh, uh, degpunktā. Mums bija uh, 2015. gadā vairāk kā 50 iepirkumi, ko bijām veikuši. Un, uh, bija ļoti laba ziņas par ļoti augsta līmeņa iepirkuma procedūrām. Um, tātad zināma apjoma procedūrām, kur netika izteikti nekādi ieteikumi, un eh, revizijas palātas ieteikumi bija galvenokārt uz vidēja un zema apjoma iepirkumiem, un šos ieteikumus uztveram ļoti nopietni un risināsim šīs eh, lietas. Eh, Turmākajos gados organizēsim apmācību un citus pasākumus, un tas ir uh, viens no izaicinājumiem, ka mums ir jāstrādā decentralizētā veidā 139 delegācijās. Um, un mēs cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai atbalstītu šo darbu, un to darīsim arī nākotnē. Un revizijas palāts uh, teikto uzturam ļoti nopietni. Kā jau priekšsēdētājs uh, minēja, 2017. gada budžeta procedūras ietvaros uh, kopā ar eh, parlamentu ir panākta vienošanās eh, risināt eh, personāla jautājums, jo īpaši dalīja valstu pārstāvniecības līdzsvaru, jāpanāk tur, kur nav līdzsvara. Vienkārši jāatcerās arī tas, ka dalību valstu diplomātu īpatsvars atbilst tam, kas ir noteikts uh, Eh, juridiskajā aktā, ar kur izveido Eiropas eh, darbības dienestu, ārējais darbības dienestu. Un tomēr ir zināms līdzsvar trūkums attiecībā uz eh, delegāciju vadītāju amatos esošo īpatsvaru. Un arī mūsu pārstāvniecībās nav vēl pilnīgs līdzsvars nodrošināts un augstā pārstāve ir apņēmusies šo jautājumu risināt eh, viņas eh, mandāta ietvaros, runājot par rotācijas noteikumiem un ievērojot arī eh, atlasi balstoties uz nopelniem. Un pēdējais punkts. Mēs saskaramies ar milzīgiem izaicinājumiem ārējās dabas dienestā, kā jau teicu, mēs esam neliela institūcija, uh, jauna institūcija, un mums ir jāstrādā ar aizvien lielākiem izaicinājumiem, un tāpat kā citām institūcijām, šie milz izaicinājumi ir jāpārvar ar ierobežotiem līdzekļiem un arī sarežģītā drošības eh, vidē, un tā ir mūsu, nu, viena no mūsu lielākajām bažām, proti nodrošināt delegācijām drošību. Uh, un gribu vienkārši izmantot šo iespēju, lai pateiktos parlamentam par saņemto atbalstu 2017. gada budžeta kontekstā, stiprinot uh, drošības um, darbinieku uh, nodrošinājumu. Un eh, es ceru, ka um, mēs varēsim turpināt labu sadarbību un paldies par visu atbalstu, ko šo komiteju ir sniegus ārējās darbības dienestam. Paldies, un es atgādinu, ka balsojums notiks afetā 31. janvārī, un ar to mēs esam pabeiguši šodienas sēdi. Nākošā sēdi notiek 24. Eh, janvārī eh, šogad šeit Briselē. Paldies visiem, ar labu vakaru!